apstiprinājusi Justīnas eh, Vitko saistes mandātu, kas stājas spēkā 2012. gada 21. novembrī, un Monikas Panajotas mandātu, kas stājās spēkā 2012. gada 6. decembrī. Aicinu atzīt šos mandātus par spēkā esošiem. Vai kāds iebilst? Nē, tātad eh, šo mandātu spēkā esamība ir apstiprināta. Saņēma no.